balsošanu, lai, un lai mēs varam laicīgi tikt pusdienās. Pirmais, nākamais balsojums vienkāršota procedūra, Materas kundzes ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Sākam balsot, personālais balsojums. Vai esat nobalsojuši? The vote is. Beidzam. Pagaidīsim, kad Aradils kundze būs apsēdusies. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Materas kundze ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Uh, 71 īrija personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Arī par globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu Materas kundzes ziņojums. 43 īrija, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais arī Materas kundze par globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Pieteikums EGF 2011 no Austrijas. Lūdzu, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. arī pieņemts. Es vienu šķiet izlaidu, saka runātājs. Mēs aizmirsām Grieķiju. Personālais balsojums sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Paldies, Materas kundzei. Grieķijas ceru, ka tas jums kaut ko līdzēs. Nākamais Kačmareka kunga ziņojums par AKK un ES apvienotās parlamenta asamblējas darbs, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais Paljādēlī kundzes ziņojums Eiropas mantojuma zīme. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad padomes pozīcija ir tikus atbalstīta. Serakjānī kundze ziņojums par Eiropas dzelzceļa vienoto telpu. Un pirmais ir par 130 grozījumiem, kas par, kas pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par, pret atturas pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts, 15. par pret atturs pieņemts, 16. par pret atturs pieņemts, 31. par pret atturs pieņemts, 44. personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. 47. par, pret, atturas pieņemts. 51. par, pret, pārbaudīsim. Par 51. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 52. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. dalīts balsojums par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, otrā daļa ir personāls balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. kas pirmā daļa, kas par, pret, atturas, nav skaidrības. Pirmā daļa par 67. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas pieņemts. 97. Otr, divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 97, 3 daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 125. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 126. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. par pret atturas pieņemts. 146. Uh, noraidīts. 144. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Par 134. Elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. 147. par pret atturas noraidīts. 148. par pret atturas noraidīts. 149. par pret atturas noraidīts. 150 par, pret, atturas noraidīts. 151 par, pret, atturas pārbaudīsim par 151 elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts ar lielu vairākumu. 152 par, pret, atturas noraidīts. 53. par pret atturas pieņemts. 136. par atvainojiet. Visi ir personālais balsojums. 136. pirmā daļa person, personālais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa Sākam balsot 138. otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to trešā daļa atkrīt. Un tagad 53. mutisks grozījums no Tremūzas kunga puses lūdzu.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 well i am the liberal eh, shadow rapporteur on this report. Like to... Liberāla grupa vēlētos pieteikt mutisko grozījumu. Pēdējā teikumā 6.4. punktā mēs vēlētos uzlabot tekstu, pievienojot tikai četrus vārdus. Pēc pielietotā kapitāla mēs varētu izņemot valsts finansējumu. Un es domāju, ka arī citas grupas var to atbalstīt. Paldies! Vai ir kādi iebildumi par šo? Redzu, ka 40 cilvēki pieceļas kājās. We have, I think we have 40. Um, we move on to voting amendment 53 in three parts. So we're now going to vote on. Tātad 53. trīs daļās balsosim elektroniski. Pirmā daļa par 53. grozījumu. Elektronisks balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 137. kas par, pret, atturas, noraidīts. 153. Vai jūs gribat pārbaudīt? Par 137. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Liberāļi balsoja pret, ja tas bija pareizi. 153. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 154. par. Pret. Atturas noraidīts. 62. un 162. kopā kas par pret atturas pieņemts. <clears throat> Un ir vēl viena daļa, kas nāk klāt par 62. kas par pret atturas norēdīts. 162. Atbilstošā daļa 162. pārbaudām elektroniski, beidzam balsot, norēdīts. Tagad 62. atbilstošā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, piered, piedodiet, sakrunātais pieņemts. Nākamais papildinošā daļa, atbilstošā daļa 162, kas par pret atturas noraidīts. 1, 5, 6, kas par pret atturas noraidīts. 62. papildinošā vai atbilstošā daļa divās daļās. Ka, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 157. kas par pret atturas noraidīts. Un tagad atbilstošā daļa 62. un 162. kas par pret atturas pieņemts. Un tagad atbilstošās daļas 62. un 162. grozījām, kas par pret atturas pieņemts. 140, kas par pret atturas pieņemts. 141, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 141 grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. par, pret, atturas noraidīts. 159. 79. par, pret, 159. par, es atvainojos. Atvainojiet. 159. kas par? pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas noraidīts. Um, Man māca deja vu iespējas. Tātad atbilstošā daļa 100, um, atvainojiet, 79. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad atbilstošā daļa 79. par pret atturas pieņemts. 160. par pret atturas pieņemts, noraidīts. 161. par pret atturas noraidīts. 163. par pret atturas pārbaudīsim. 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 164. par, pret, atturas, noraidīts. 165. par, pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, noraidīts. 143. par, pret, atturas, noraidīts. 138. par, pret pret atturas pieņemts, 144. par pret atturas noraidīts. Un tagad komisijas priekšlikums ar grozījumiem. Balsosim kopumā ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūcijas priekšlikums, eh, elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 526 balsīm. Sveicu Serakjānī kundzi. Tālāk balsosim par Durmanas rezolūciju Un tad trešais punkts uh, divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Par trešo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Astotais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Astotais punkts divās daļās un ar personālu balsojumu par pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro daļu sākam balsot. Sākam vēlreiz balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Devītais punkts par pret atturās pieņemts. Devītais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais punkts divās daļās par pirmo daļu par, pret atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret atturās pieņemts. 12. punkts par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 16. punkts personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts, trīs daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret atturās pieņemts. Trešā daļa par pret atturās pieņemts. Pirmais un vienpadsmitais grozījums par pret atturās noraidīts. 21. punkts par pret atturās pieņemts. 22. punkts divās daļās personālais balsojums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts par pret. Pārbaudīsim elektroniski par 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. divās daļās apakš no balsojumu. Nē, atvainojiet. Pirmā daļa 25. Par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts divās daļās par pirmo daļu. Par, pret atturās pieņemts. Par otro daļu par pret atturās pārbaudīsim 35. Sākam balsot. Otrā daļa. 35. otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par pret atturās noraidīts. Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. 12. par pret atturās noraidīts. 46. divās daļās par pirmo daļu par pret atturās noraidīt pieņems. Par otro daļu par pret atturās pieņems. Ceturtais par pret atturās noraidīts. Piektais par pret atturās noraidīts. 51. par pret atturās pārbaudīsim 51. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturās noraidīts. Trešais par pret atturās noraidīts. 62. daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts pieņemt. 64. divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pārbaudīsim. Otrā daļa 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 14. par, pret, atturās, pieņemts. Sastais par pret atturās noraidīts. A apsvērums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums divās daļās. Par pirmo daļu par, pret atturās, pieņemt otrā daļa par, pret atturās, pieņemt. Pirmais apsvērums. Atvainojiet. I. Nevis viens, bet I apsvērums. Vēlties pārbaudīt otro daļu D apsvērumā, tad pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Tā ir pieņemta. I apsvērums divās daļās par pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Proto daļu par pret atturās pieņemta. J apsvērums par pret atturās pieņemta. Septītais grozījums par pret atturās pārbaudīsim. Septītais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. P apsvērums divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemt. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. Q apsvērums par pret atturās pieņemts. Rezolūcijas priešlikums ar grozījumiem ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Tālāk paskata atbildības ziņojums. Tas ir no attīstības komitejas un nav grozījumu. Trešais punkts divās daļās. Par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Nē, bija tikai divas daļas. Es jau gribēju izdomāt trešo. Astotais punkts divās daļās. Par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 12. punkts, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Un tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā par, pret, atturās, pieņemts. Vēl tikai viens palicis. Nākamais ir Boris Kungs ziņojums par Eiropas kino digitālajā laikmatā. Bet pirms pāriesim pie balsojuma, vārds Boris Kungs lūdzu. Szanowny panie przewodniczący, e, to faktyczne swoiste Paldies, priekšsēdētāji. Runa ir par uh, uh, Eiropas kino uh, festivālu. Uh, un eh, krīzes laikā atbalsts kino ir ļoti nozīmīgs signāls. Filmu veidotāji Eiropā jau desmit gadu gaidīja šo ziņojumu, un ja mēs to pieņemsim, tad Eiropiešiem būs labāka, lielāka, plašāka pieeja Eiropas kino. Es aicinu visus balsot par. Jā, skaidrs. Devītais punkts divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 13. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 17. divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 19. par, pret, atturās, pieņemts. 21. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās pieņemts. 69. divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta pieņemta. 92. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 93. par pret atturās pieņemts. 119. par pret atturās pieņemts. 123. par pret atturās pieņemts. 125. par pret atturās pieņemts. Rezolūcijas priešlikums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar lielu vairākumu, apsveicam Boris Kungu un apsveicam arī Eiropas kino industriju. Thank you.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 Okay, the... Labi, pārēsim pie balsu skaidrojumiem. Silvestris kungs, lūdzu. Par eh, Kacmareka kunga ziņojumu.